šī dien, šīs dienas protokolā. Tagad pievērsīsimies darba kārtībai. Darba kārtības projekts ir apstiprināts priekšsēdētāju konferencē pagājušā ceturtdien saskaņā ar 137. reglamenta pantu. Tas ir pieņemts un protokols ir jums visiem pieejams. Līdz ar to darba kārtība